Tas ir paredzēts tāpēc, lai eh, sagrupētu kopā visas debates, kas, kurās piedalās baronase Aštoni. Šī vietas benģē. Vienojoties ar politiskajām grupām, debates par Dāvida un Sīvieča ziņoju norisināsies pēcpusdienas sanāksmes beigās un būs klāt arī Aštons kundze. Vai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 turpina priekšstādātais. Kolēģi, mēs varam pieprasīt eh, šo jautājumu iekļaušanu diskusiju gaitā, jo tagad ir par vēlu. Tātad, vadot sarunas ar Eštons kundzi, mēs arī varam nākt klājā ar šādu priekšlikumu, lūdzu. That... Turpin Svobods kungs, priekšstādātāja kungs, es domāju, ka par to mēs jau diskusējam. Ja jūsu pakalpojums, eh, ja jūsu dienesti var savā starpā sazināties, tad mēs eh, par to arī varam vienoties. Es informēšu turpin priekšstādātāju Aštuns kundz par šo jautājumu. Nav nekāds šaubu par to, ka mums ir jāapspriež arī šis svarīgais jautājums, jo Eštonas kundze būs ar mums šoreiz ilgāku laiku, tātad tam viņi varēs atvēlēt laiku. Es informēšu Eštonas kundzi par šo priekšlikumu. Tagad runājot par trešdienu. Eiropas Tautas partija ir lūgusi iekļaut darba kārtībā mutisko jautājumu komisijai par darbinieku brīvību Eiropas Savienības ietveros. Uh, like Kurš vēlētos uzstāties debatēs Eiropas Tautas partijas vārdā?